Ladies and gentlemen. Es jūs visus sirsnīgi sveicu, mēs jau nedaudz esam nokavējušies, un man liekas, ka mums vajadzētu censties sākt darbu precīzi. Paies nedaudz laikam, arī mēs visi pie tā pieradīsim. Bet, nu, priekšrocība ir tāda, ka mēs tad varam arī salācīgi beigt sēdi. Un tie, kas ir atnākuši laikā, tos nevajadzētu sodīt bet gan tiem būtu drīzāk jābauda kādas priekšrocības. Es jūs visus ļoti sirsnīgi sveicu. Un uh, sāksim darbu ar 11. darba kārtības punktu. 2010. gada budžets, trešā iedaļa. Mēs, uh, uh, protams, visus trīs uh, punktus varam kopā izskatīt. Tie ir punkti par budžetu. Tātad norādi, ko dzirdu. Okay. Dann gebe ich das Wort. Tātad dod vārdu kolēģē Ekas kundzei un viņi mums pastāstīs, kāda ir lietas būtība. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, un es gribēju īsi pieminēt dažus uh, jautājumus par manu budžeta uh, ziņojumu. Pirmkārt, es atvainojos par uh, ļoti stingro laika grafiku. Ne šīs komitejas dēļ, jo balsojums notiek oktobrī, un e, pēc tam budžeta komiteja vēl izskatīs. Tātad, ja mēs gribējām izteikt e, savus uzskatus un lai tos būtu, lai tie būtu ņemt vērā, tad grafikam ir jābūt ļoti stingram. Mēs to noskaidrojām koordinātoru sanāksmē. Uh, Parasti e, šajā komitejā ir vairāk laika diskusijai, dalībniekiem arī ir citas iespējas. Tātad šis e, grafiks e, ir ietekmējis darbu, ir bijuši daudz labojumu arī no citām grupām, un tie, kas bija šeit iepriekšējā termiņā, piedalījās, un viņi zina kārtību. Tāpat arī mēs saņēmām atbalstu no gandrīz visām grupām. Tātad šis ir ziņojums, kas ņem vērā gan pētījumu, gan rūpniecības politikā visu grupu nostāju. Tātad komisijas budžets ir gatavots tā, lai ņemtu vērā eh, izaicinājums enerģētikā, informācijas tehnoloģijā un pētījumos, nodrošinātu energoapgādi un eh, cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tātad šī, šie ir svarīgi jautājumi. Ja tā nebūtu, tad mēs nebūt šeit šajā komitejā, bet par nelaimi eh, ir samazināts budžets, eh, komisija ir samazinājusi budžetu kopīgai Eiropas pētījumu programmai par apmēram 6% un dažiem pētījumiem pat līdz 59%. Es eh, domāju, un es domāju, ka jūs arī piekrītat, ka šāds samazinājums e, traucētu Lisabonas stratēģijas izpildēji, kas ir ekonomiskās attīstības stratēģija. Tātad, lai būtu pienācīgs budžets, e, mums vajadzēs sūtīt signālu budžeta komitejai ar lūgumu e, atjaunot oriģinālos budžeta skaidrs, kā ieteikts Eiropas komisijā. Uh, Un atzinuma projektā, ko mēs apskatīsim šodien, ir kopsavilkumi par galvenajiem jautājumiem. Es mēģināju arī tāpat darīt eh, tajos grozījumos, par ko mēs balsosim šodien, un mēs eh, mēģinām samazināt, atjaunot to, ko samazināja padome. Es eh, esmu priecīgi, ka arī ko referenti ir gatavi atbalstīt gandrīz visus grozījumus es atbalstu dažas idejas un dažas grozījumus no zaļo puses, bet ne visus, jo es gribētu komisijai dot rīcības brīvību. Mums ir vispārīgs uzskats par to, ko mēs gribam, bet eh, ir eh, arī jāatstāj iespēja manevram, tātad eh, jau pašlaik, jo mēs vēl nevaram īsti noteikt tieši, kur visas līdzekļas izmantot un pārāk liela administratīvā slodze nebūtu laba. Es atbalstu pirmo kompromisu, kas ir ļoti svarīgs un ir vairākas atskaitas arī no pagājušā gada, kur ir minēts šis jautājums. Uh, bet eh, pašreizajā formā grozījums dod rīcības brīvību komitejai. Par kodola enerģiju es domāju, ka komitejai ir jāpaliek iespēja eh, pētījumiem. Mums ir daži cilvēki, kam patīk atomenerģētika, vai tiem, kas nepatīk, un citiem pat ļoti nepatīk. Bet es domāju, mums kopīgs visiem ir tas, ka uh, pētījums, pētījumi ir svarīgi un drošības jautājumi ir svarīgi visiem. Tātad, ja mēs sekotu zaļo priekšlikumiem, tad nebūtu iespējams e, nekādas pētījumas veikt Eiropas mērogā. Un, lai gan es arī neesmu sajūsmā par atomenerģētiku, bet es domāju, ka pētījumi ir ļoti svarīgi šajā nozarei. Tas ir dalību valstu pārziņā, vai dalību valstis gribēs vai negribēs kodols spēkstacijas. Pētījumi ir, mēs runājam tikai par Eiropas mēroga pētījumiem, pārējais ir dalību valstu pārziņā pētījumi un drošība ir ļoti svarīgi mums visiem, jo mums ir eh, kodols spēkstacijas pusē no dalību valstīm. Tā tad tas bija īs ievads, un tagad es gaidu diskusiju un komitejas locekļu viedokļus, un es ceru, ka desmitos mēs varēsim balsot. Paldies! Herzlichen Dank für. Sirsnīgs paldies par jūsu teikto. Un, uh, kolēģis Kundze, eik arī par jūsu uh, paveikto darbu pēdējo dienu laikā. Jūs strādājat tad, kad citi atpūtās. Un tas ir attiecināms arī uz ēnu referentiem, kas tagad vēlas izteikties. Un pirmā runātāja ir Madurel kundze. Gracias, senor presidente. Bueno, en primer Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sākumā vēlos pateikties Ekas kundzei par ļoti labu paveikto darbu. Viņa paskaidroja, ka uh, Laika grafiks bija ļoti cieši. Un vēlos uh, pāris vārdos komentēt mūsu grozījumus. S un D iesniegtie grozījumi ir vērsti uz uh, to, lai uh, budžeta saīsinājums enerģijas pētniecības jomā uh, neatbalstīt, bet atgriezt tos sākotnēji izteiktajā stāvoklī, jo mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka enerģija un enerģijas drošums ir ļoti nozīmīgi, un tas ir ceļš, kā mēs varētu arī izkļūt no krīzes. Un tādēļ, manuprāt, mums strikti jāpārstāv šis viedoklis. Mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme. Mums liekas, ka Uh, šīs, uh, šī, teiksim, šīs runas par e, enerģiju, par energo taupīšanu un uh, atjaunīgiem energo nesējiem ir ļoti nozīmīgas un tam jāsaka, ko darbiem. Tādēļ mēs vienkārši nevaram atļauties saīsināt budžeta līdzekļus šajās jomās. Un tagad par inovācijām, e, jauninājumiem, pētniecību. Tās ir vienmēr bijušas tās jomas, kas veicina ekonomisko attīstību, kas palīdz izaugsmēji Tādēļ esam norūpējušies un norūpējušies par to, ka pētniecība praksē saņem mazāk līdzekļu, un tas ir redzams dažādās budžeta pozīcijās, lai arī teorētiski viss saka, ka tas ir nozīmīgi. Tādēļ mēs patiesi ceram, ka šīs jomas paliks svarīgas, paliks svarīgas arī turpmāk, un šie budžeta īsinājumi pēc iespējas tiks samazināti. Paldies! Paldies! Nākošais runātais Lamberta kungs. Yes, Mr. Hall, do you hear me? Uh, so, well, first... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lena Eka, par viņas ziņojumu. Tā nebūtu nav visvieglākā lieta, kas būtu darām. Es gribētu arī sacīt par zaļiem grozījumiem, par uh, kodolenerģiju. Ja jūs paraugāties uz uh, visu uh, jomu Eiropas Savienības uh, budžetu, tad patiesībā kodola enerģijai uh, piekrīt diezgan liela daļa. Patiesībā tas nav nekāds nabaga brālis, tā ir tāda kā valsts. Mēs nevaram turpināt vienkārši izdot savu budžetu uz tik daudzām tēmām un tik daudzām iniciatīvām, jo, kā jau Lēnes sacīja, kodola enerģija ir dalībvalstu ziņā, ja kā dalībvalsts grib uh, nodarboties ar kodola enerģiju, viņi var tērēt savu budžetu, un tāpēc mēs gribam uh, koncentrēties uz resursiem, kas Eiropai uh, ļaus izcelties, un mēs jau apspriedām šajā komitejā un arī citur Te runa par eh, mūsu infrastruktūras izmaiņām. Un šīm lietām ir jāatvēl budžets. Un eh, uz kodolenerģiju tas gluži neatiec. Starp citu, kodolenerģijai ir eh, diezgan laba situācija tagad, tā kā viņai nav spiedīgi, tā kā es atbalstu šos priekšlikumus. Paldies, nākošais Pauls Rūbiks. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu pateikties arī birojam, jo um, nemaz nebija vienkārši atvaļinājuma laikā veikt šo koordinējošo darbu. Un es domāju, ka birojas patiešām ir uh, izcili labi strādājis, un tas nav pats par sevi saprotams, ka saulēcīgi budžeta procedūrā Mm, var uh, balsot uh, un uh, balsot komitejās. Tātad šādā izpratnē vēlos pateikties. Un otrs ir tas, ka tagad balstoties uz um, aktuālu situāciju, ekonomiskā krīze un energoapgāda drošums, mums ir um, jāuzņemas tāda īpaša loma, mums jāparaugās, lai šo jomu finansējums tiek uh, turpināts it īpaši um, konkurētspējas un inovācijas uh, programma. Uh, kas ir ļoti nozīmīga MVU, tiek stiprināta, kā arī septītā pētniecības ietvar programma. Tieši energoefektivitātes jomā nosaka jaunas prioritātes un mums jāparaugās, lai energoefekts būtu, efektivitāte būtu prioritāte. Atbalstu zaļo uh, priekšlikumu par ten Mēs vakar uh, to dzirdējām, ka vēja enerģija, uh, ūdens enerģija mm, tiks izmantoti un uh, līdz ar to tīkls būs ļoti um, spēcīgs un mums ir nepieciešama šāda tīkla. Tādēļ es domāju, ka izšķirīgs ir priekšlikums par to, lai Eiropas Savienība ten tīklus un trans Eiropas tīklus ir tīpaši energo apgādā. Uh, padarīt par savu prioritāti. Un mums vajadzētu parūpēties un skatīties, lai šie tīkli pēc iespējas ātrāk tiktu izveidoti. Nākošais punkts - inteliģentā enerģija. Mēs vēlamies, lai tā tiktu izmantota elastīgi. Un tagad uh, par kodola enerģiju. Arī mūsu politiskajā grupā viedokļi ir ļoti dažādi, bet domāju, tur, kur esam vienoti, tas ir tas, ka drošībai jābūt centrālajam punktam un nākotnē pārskatu veidā ir nepieciešams izvērtēt situāciju, un situācija jābūt pārskatāmai. Un noslēgumā mūsu komitejai tagad jāmēģina mūsu priekšstatus pārstāvēt plenārsēdē, un tādēļ lūkšu referenti, lai uh, cieši koordinējot darbu ar budžeta komiteju un uh, diskutējot ar atbildīgajiem, situācija būtu tāda, ka budžetu, par budžetu nelēmis tikai individuāli, bet gan balsošanas saraksts atspoguļo mūsu viedokli. Paldies! Kolīga Balšitis. Paldies, tagad kolēģis Balšitis. Es ceru, ka var, eh, pareizi izrunājos vārdu. Iš tikrųjų, tai turbūt daugelis iš čia naujųjų komiteto narių yra pirmieji žingsniai. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, esmu arī no jaunajiem deputātiem un īsti precīzi nezinu, kā darbs tiek organizēts. Tie ir arī mani pirmie soļi un pirmās runas šeit. Tādēļ sirsnīgi pateicos deputātiem, kas ir strādājuši jau iepriekš, pateicos par paveikto darbu un arī par būtisku projektu finansējumu. Mēs visi esam vienoti domājot par to, ka investīcijas energostruktūrā un jaunie savienojumi ir ļoti nozīmīgi. Lai mums nebūtu tādas tā kā enerģijas apgādes salas, tādas tā kā Baltijas valsts vai citas Austruma Eiropas valsts. Un vēlos vēl uzsvērt, ka īpaši nozīmīgs jautājums ir par kodolenerģijas drošumu, kā arī par uh, kodolu atkritumu otrreizējo pārstrādi. Un ļoti būtiski ir arī uh, finansēt projektus, kas ir saistīti ar kodola spēkstaciju darbu pārtraukšanu. Tādēļ uh, liberāļu grupa Eiropas parlamentā ir atbalstījusi visus grozījumus, un mēs balsosim par. Paldies! Dank, uh... Paldies! Tagad uh, Balčūkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienītie kolēģi, kolēģis! Mums piekrīt uh, liela atbildība. Arī esmu uh, jauns uh, deputāts šeit un iesaistīšos uh, diskusijās. Līdz šim man politiskā grupa šeit nav bijusi pārstāvēta. Dar dažkārt labāk ir noklusēt, bet es vēlos vienalga uzstāties un uzsvērt uh, to, ka šeit uh, diskusijā mm, gribu pasvītrot eh, referentes viedokli un uzsvērt viņas izsvērto politiku uh, Uh, pētniecības jomā. Viņa arī īpaši uzsvēra pētniecības projektus, kas ir saistīti ar atjaunīgo enerģiju un arī ar kodolspēkstaciju. Mēs nerunājam par to, vai kodolspēkstacijas tiek būvēts vai ne, bet gan par to, ka mm, drošības interesēs eh, jārīkojas. Tā ir drošība kodolspēkstacijās, un šeit eh, Eiropas Savienībai jābūt aktīvai, un to es eh, skatu nevis kā kādas atsevišķas dalību valsts lietu, ka tā tai būtu jāatrisina. Un vēl viens jautājums. Nākotnē raugoties, mēs visi esam atbildīgi par nākotni. Mēs esam par zaļajām enerģijām, un mēs vēlamies sasniegt tādu tehnoloģisko stāvokli, lai šīs diskusijas pēc 20 gadiem nemaz netiktu risinātas par drošību. Bet, ja mēs domājam par klimatu pārmaiņām un par CO2 izmešiem, tad uh, kodola enerģiju jāskata arī tādā ziņā, nu tāda tā kā pēdējās tīru uh, enerģijas avotu. Un tādēļ piekrītu šai sabalansētai uh, pozīcijai. Viens jautājums par patērētājiem, par elektroenerģijas cenām un uh, atsevišķās dalībvalstīs uh, šīs elektroenerģijas cenas ir atšķirīgas. Uh, un uh, iedzīvotāji var tās akceptēt tad, ja kodola enerģijai tomēr piekrīt uh, noteikta loma, jo šādi uh, um, elektroenerģija arī ir lētāka. Priekšstādājs, paldies. Uh, vai komisija vēlas uh, ko teikt? Jā, lūdzu, tad jums vārds un pēc tam ekskundzei. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. DG Transport and Energy of the Commission. Es pārstāvu transportu un eh, enerģētikas eh, ģenerālu direktorātu. Un runājums par. Uh, vispirms es gribētu pateikties um, referentei par tās uh, ziņojumu attiecībā uz provizorisko uh, budžeta projektu 2010. gadam. Man ir neliela komentāra. Vispirms par 61.09. Eh, eh, eh, runājot par kredītu un salīdzinot kredītu daudzumu, salīdzinot ar to, ko piedāvāja komisija un 5 miljoni, kas attiecas uz enerģiju mēs uzskatām, ka nav nepieciešamība paaugstināt šīs summas, ņemot vērā um, projektus. Es runāju par uh, maksājumu kredītiem, nevis par saistību kredītiem. Tad, jebkur centienu um, palielināt maksājumu kredītus nav manā skatījumā vajadzīgi. Tad runājot par 61, uh, 78 un 61,79 inteliģences programma. Palielinājumi, kas ir piedāvāti maksājuma apropriācijās, ir pārāk lieli. Desmit miljonu, paaugstinājums desmit miljonu apmērā vajadzētu būt pietiekamam. Un te mēs atkal runājam par eh, palielinājumu maksājumu apropriācijās un grozījums 61.73 par enerģētikas produkt, mm, projektiem, lai atvesļotu ekonomiku. Un te piezīmē ir piedāvājums papildināt. Pa, komentāru Mm, pielikt klāt komentāru, kas ir ļoti līdzīgs eh, tādam pašam, kāds bija no komisijas puses. Komisija uzskata, ka tad, ja tādu tekstu pieliek piezīmēs, tad tam vienkārši vajadzētu pārakstīt to, kas ir komisijas deklarācijā. Paldies! Paldies, tagad Ekas kundze, jūs varētu komentēt. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms, protams, mums ir trīskārša krīze, finanšu krīze, kas eh, iespējams tiks atrisināta, krīze darba tirgu un vēl arī klimata krīze. Lai atrisinātu šīs krīzes, tā atbildība, kas gūstas uz mums šajā komitejā, ir ļoti svarīgi rūpniecības politika, pētniecības politika. Un eh, šie ir ļoti svarīgi instrumenti. Un mēs te apspriežam budžetu, un mēs tādā veidā konkurējam ar visām citām komitejām un to politisko atbildības lomu. Un tāpēc es ieteiktu vispirms eh, šis ziņojums man bija paredzēts kā koncentrēts. Mums ir, mūsu ziņām jābūt koncentrētam, nevis tādam izplūdušam. Tur ir jābūt pilnīgi skaidrai nostājai, lai nevienam nebūtu šaubas par mūsu prioritātēm budžeta komitejā. Un tāpēc ir Sīglē būtu iespēja izmantot šos instrumentus, kurus mēs piedāvājam, un tādā veidā tad mēs eh, sniegsim savu ieguldījumu šī trīs, šīs trīskāršās krīzes risinājumā. Tāpēc mums ir šāda nostāja. Un ja mēs uh, saliksim kopā uh, grozījums no visādām politiskajām grupām šajā komitē, tad mēs redzēsim, ka mums, mūsu bažas ir uh, līdzīgas, un tāpēc šis ziņojums koncentrējas uz astoņiem punktiem. Protams, ka būs daudz tirgošanās budžeta komiteja, un es ceru, ka mēs varēsim eh, dabūt eh, vairākumu manai, eh, manam priekšlikumam par grozījumiem. Un tad būs diskusijas konkrētajās politiskajās grupās Un es gribētu, lai jūs tiešām aizstāvat šī, šos pamatpunktus, kas uh, ir atainoti ziņojumā. Protams, ka tās nav beigas, tas ir tikai sākums budžeta diskusijām. Un uh, tāpēc es neuztraucos, ja mēs dabūsim pāris uh, miljonu eiro vairāk nekā komisija mums gribētu dot, tad nav nekāda problēma. Ticiet man, par katru eiro, budžet, eiro budžetā būs liela cīņa. Un mums bija debats ar padomi un komisiju, un it īpaši ar padomi mums bija runa par visu budžeta periodu. Un Un padomi sāka vienkārši sadalīt šo periodu uz pusi, un, protams, ka tā būtu katastrofa rūpniecībā un pētniecībā. Un tikai Pāris nedēļas pirms budžeta eh, gada sākuma mums nebija lēmumu, tāpēc mums eh, draudēja izmantot iepriekšējo budžetu nākošiem gadiem. Tāpēc, ja mēs gribam, lai mums būtu šīs prioritātes mūsu ziņojumam, jābūt ļoti koncentrētam, Un mani kolēģi arī strādāja ar to, un ir zināms, kāda tā ciņa bija. Tāpēc es gribētu pateikties ēnu referentiem un runātājiem par viņu pausto atbalstu. Un es arī gribētu, lai jūs atbalstāt šo ziņojumu, tad, kad jūs diskusē apspriedīsiet par to politiskajās grupās. Lielas paldies! Paldies, sirsnīgs skaidrojums par skaidrojumu. Tas ir būtiski ne tikai šai komitejai tas ir būtiski arī mūsu darbam politiskajās grupās, jo galu galā budžeta komitejai būs nozīmīgākā loma. Paldies, ka jūs arī uz to norādījāt, lai mēs nedomātu, ka tad, kad mēs būsim nobalsojuši, tad mūsu darbs būs pabeigts. Nē, darbs tikai tad arī sākās. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi, lai katrs to saprastu, jo tad katram ir iespēja viņa grupā arī runāt ar kolēģiem. Redz, ka neviens vairs nevēlas uzstāties tātad par šo 11. punktu, mm, kur mēs runājam par atzinumu projektu, norādīt uz to, ka mēs mm, sniedzam tikai mūsu atzinumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš 8. septembris 2012. Ja nav nekādu uh, iebilžu, tad 29. septembrī balsosim šeit uh, komitejā un rezolūcijas pieņemšana 8. oktobrs neviens neie, eh, neiebilst. Tad tā nosakam. Tagad 12. punkts. Šeit mēs runājam par konkrētiem budžeta grozījumiem. Norādīšu, ka 84 grozījumi ir iesniegti, par to jau diskutējām, un līdz ar to mēs eh, šos punktus izskatījām kopā. Visās valodas versijās tie ir pieejami, līdz ar to visi priekšnoteikumi ir izpildīti lai mēs varētu šodien ne tikai diskutēt, bet arī balsot. Tātad varam šodien balsot. Un līdz 9. septembrim tad attiecīgi būs dokumenti gatavi. 28. 29. balsojums plenārsēdē diskusijas. Tas arī ir skaidrs. Līdz ar to varam pievērsties 13. punktam - balsošanu. Bet, diemžēl, noteicām, ka tas būs pulkstens desmitos. Nē, nu tas bija labi. Līdz ar to mums tagad ir uh, nedaudz laika, tādēļ tagad uh, pārtraukums, iedzeriet kafiju. Bet lūdzu atgriezieties laikā. Jūs patiesi varat būt droši, ka pulkstens desmitos precīzi sāksim balsošanu. Jo mums jāpierod pie tāda uh, punktuāla precīza darba nākošo mēnešu laikā, tas ietaupīs daudz laika. Tātad desmitos turpinām. care of the electronic vote. Yeah. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitz. Dārgie kolēģi un kolēģis, atsākam sēdi, kā solīju, jeb draudēju, mēs uh, sāksim precīzi, vai jums ir balsošanas kartes? Varētu būt, ka kartiņas būs nepieciešams, es ceru, ka nē, bet, nu, ja tas tā būs, tad jāskatās. Uh, Nu, mēs mēģināsim iztikt bez kartiņām, varbūt, ka tā varam vienoties. Tātad deputāti, kuriem nav kartiņas, tie nemaz nav īsti deputāti, nu vismaz balsojuma izpratnē. Tātad sirsnīgi pateicos, 84 grozījumi ir iesniegti. Jums uh, ir balsošanas saraksts, es ceru, ka visiem tie ir izdalīti, un mēs varam sākt. Un kur tad ir mans? Ja. Nu, mēs pamēģināsim uh, vienu testu ar uh, kartiņu arī, lai visi varētu ierasties. Tā tad testēsim. Nu, balsojam tagad par ko? Nu, es nezinu par ko. Nu, balsojam par jautājumu, vai mēs rīt arī vēl vēlamies uh, ierasties uh, sēdē. Sākam balsot.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 Jā, labi. Uh, 64. numurs arī nedarbojas, un dažas balsošanas mašīnas nedarbojas. Šī ir jaunākā uh, zāle ar jaunākajām iekārtām. Tā, tehniķi lūdzu. Langena kunga iekārta arī nedarbojas, bet viņam nav kartiņas. Uh, šeit redz vēl vienu kolēģi. Arī nē, arī nē. Nu, balsojums aizvien vēl ir uh, atvērts. Nu, tad mēģiniet visi vēl balsot. Miss Hall, no. Da muss die Technik uns helfen. Nu, tad tehniķiem mums ir jāpalīdz. Ja mēs tā turpināsim mēģināt, vai man būtu jāmēģina kaut kur citur? Jā, nu, bet tur vienalga vēl ir tā problēma. Lamberts kundze. Vai jūsu aparāts darbojas? Nē. Nu, tā tad daži aparāti nedarbojas. <laughs> Gibt es noch eine Maschine, die nicht funktioniert? Vai vēl ir kāda iekārta, kas nedarbojas? Jā, šeit un aizmugurē. Nu, tehniķiem ir jāpalīdz. Es varu tikai cerēt. Nu, ja jūs varbūt varētu mēģināt atrast kādu citu uh, vietu un kādu citu uh, iekārtu. Arī es pats tā esmu izdarījis. And, yeah, yeah. and for the final vote, I hope that the expert, the uh, technician will, will be mm. already here. Jetzt funktioniert sie? Okay. Okay. And, and gibt es noch? Tad šeit kolēģei darbojas, vai ir vēl kādas problēmas? Nu, tad, eh, ja nē, tad lūdzu pārsēdieties citādi, nu, arī vēl līdz rītdienai visu to nebeigsim. Nu, tad beidzam balsot, balsošanas rezultāts. 41 uh, eh, balsoja, 22 par, 13 pret, 6 atturējušies. Nu, tas a, plus vēl viens, vēl plus divi. Nu, tad a, čet, 24 par. Tagad jūs nolēmāt, ka mēs rīt vēl sanāksim kopā sēdē. Nu, bet tas jau bija tikai izmēģinājums. Labi. Nu, tad sāksim. Pirmais a, grozījums. Klots Tomas Turmas iesniedzis. Turmas kungs, vai mēs balsosim elektroniski vai. Uh, uh, paceļot roku. Es domāju, ka par grozījumiem mēs balsosim paceļot roku, bet noslēdzošajā balsojumā elektroniski. Tātad pirmais grozījums. 0201 Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Tas pats 02 beigās. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 04 beigās, kas par? Paldies, pret. Atturas, pieņemts. 04.30, kas par? Paldies, pret. Daži, atturas, neviens, viena, pieņemts. 501, kas par? Paldies, pret. Neviens, atturas, viena pieņemts. 503, kas par? Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. 201. Tātad 61.00. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Atkrīt 61.40. Ir kāda problēma? Micro, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu ir zināmas problēmas ar skaitļiem citās valodās. Šeit ir nedaudz uh, neskaidrs priekšsēdētāj, kungs, mēs nevarējām tā īsti skaidri izsakot jūs teiktajam. Vēl... Es uh, saucu to numuru, kāds ir itras eh, komitejā. Tad jūs varēsiet ar to tikt galā? Jā, labi. Tad 61.40 eh, tas ir atrisināts. Tad 61.41 par. Paldies pret. Atturas pieņemts. 61.42 par. Paldies pret. Atturas pieņemts. 61.43 par pret atturas. Viena pieņemts. 61.44 par pret atturas. Viena pieņemts. 07 nu, ir arī līdz ar to pieņemts. 61.45 kas par pret atturas atturas pieņemts. 61, 77 ir atsaukt, 61, 08 par. Paldies, pret, atturas, 1 pieņemts, 61, 46 par. Pret, atturas arī pieņemts, 61, 47 par. Paldies, pret, atturas, 1 viens pieņemts. 61, 78 atsaukts, 61, 48 par. Paldies, pret. Atturas, viens pieņemts. 61, 49 par. Pret. Atturas, viens pieņemts. 61, 50 par. Pret. Atturas, viens pieņemts Pieņemts. 61, 51 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tagad kompromiss numur viens, kas piekrīt. Paldies. Pret. Atturs. Trīs pieņemts. 61, 61, 61, 71 ir atrisināts. 61, 55 par Paldies pret. Atturas. Viens pieņemts. 61 no 1 par. Paldies pret. Atturas. 1 pieņemts. 61, 52 par. Es atvainojos, tas jau ir atrisināts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. 61, 79 atsaukts, kompromiss numur 2. Kas par? Tas ir jāsaskaita. No, no, no. By hand. It's easier now. Nu, vienkāršāk ir nobalsot paceļot roku tagad. Gegenstimmen. Pret. Enthaltungen. Kas atturas? 3. 22 par, 32 pret, 3 atturējies, atturējušies noraidīts. Noraidīts. Tagad balsosim par uh, 61.02. Kas par? Paldies, pret. Pieņemts. Un kas atturas? Bet nu pieņemts. Atsamirkoju. 61, 75. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 61, 73 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 61, 84 par. Paldies pret. Atturas. Daži pret vienu atturas pieņemt 61.09, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts 61.76, kas par? Paldies pret. Atturas Noraidīts. 61, 56. Ā, tas atkrīt, jā, labi. 61, 54. 58 atkrīts, 54. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61, 10 arī ir uh, jau nobalsot 61, 60. Par? Pret atturas pieņemts. 61,58 par. Paldies, pret. Atturas pieņemts. 61,59 par. Paldies, pret. Atturas pieņemts. 61,57 par. Paldies, pret. Atturas pieņemts. 61,62 par. Pret atturas. Un nu, viens atturējies pieņemts. 61, 63 par. Paldies. Pret atturas. Pieņemts 64 par. Paldies pret. Atturas viens pieņemts. 61, 65 par. Paldies pret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 viens pieņemts 61, 23 par. Paldies pret. Atturas. Viens pieņemts. 61, 32 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 61, 13 par. Paldies pret. Atturas. Viens pieņemts. 61, 3, uh, labo, priekšsēdus jau labo 61, 33 par, pret, atturas, pieņemts. Vai mēs varam balsot par dažiem kopā? Nē, jā, labi. 61, 24 par. Jā, par. Pret atturas viens pieņemts. 61, 21 par. pret atturs pieņemts 61,22 pār paldies pret atturs pieņemts 61,20 pār pret atturas pieņemts 61,31 pār pret atturas pieņemts 61,31 61, 83 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 61, 11 un 61, 19 par. Pret. Atturas. 1 pieņemts. 61, 18 par. Pret. Atturas. 1 pieņemts. 61, 3 jā, vai šajā lapas pusē varam balsot kopā? Vai mēs visu lapas pusi no 61.30 līdz uh, 61.14, kas par paceliet roku? Paldies! Kas pret? Kas atturas? Viens. Līdz ar to no 61.30 līdz 61.14 pieņems. 61, 81, kas par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. 61, 69. Tas atkrīt. 61, 80, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61, 74. Par? pret atturas viens pieņemts. 61, 8, 68 par. Paldies pret atturas. Noraidīts. Paldies par atsevišķajiem balsojumiem. Tagad mums jābalso kopumā. Paldies arī par šo norādi, es to pavisam aizmirsu. Tātad, kas balso par šādu redakciju? Lūdzu, elektronisks balsojums. Un tie kolēģi, kuriem nav kartiņas, tos mēs saskaitīsim atsevišķi. Tātad, sākumā elektroniskais balsojums. Jā, mums. Jā. Geht auch nicht. Open the vote. Open. Danke. Alle gewählt? Alle abgestimmt? visi nobalsoja? Tātad trīs par daudz daudz partijām balsojuši un viens par daudz sociāldemokrātiem. Vai jūs varētu uzmanīgi izņemt uh, kartiņas? Noch nicht? Nu, Alles klar. Jā, labi. Beidzam balsot. Vai ir kāds, kas nevarēja nobalsot un kam jābalso bez kartiņas? Jā, viens, atturēš, viens ir atturējies papildus. Tā tad. Asta, 48 balsojuši, 43 par. Neviens nav pret un 6 atturējušies. Tātad 43 jā, neviens nav pret un 6 ir atturējušies. Līdz ar to ir plaši vairākumu pieņemts. Kolēģa Eka ja, kopumā 49 ja, piedalījās balsošanā, nu vienas aizmirs. Paldies, ka varējām nobalsot tik ātri, tad līdz ar to šis punkts ir uh, pabeigts, bet jūs nevarat doties mājās. Uh, Mēs turpināsim mūsu sēdi, ja mūsu viesis ir ieradies. Mēs uh, uh gaidām Kranca kungu, tas ir atbildīgais ministrs. Eine Minute machen wir Pause. Viena minūte pārtraukums. This is vote. Liebe Kolleginnen, liebe Darbie kolēģi un kolēģis, aizvien vēl sirsnīgi sveicu jūs visus. Esmu iepriecināts, ka esat visi šeit. Mēs a, sveicam viesi mūsu vidū, ja vēl neesat to pamanījuši. Varbūt tas ir arī tādēļ, ka tik skaļi ir zālē. Dārgie kolēģi, vai jūs būtu tik laipni un diskutēti a, ārpus zāles, tātad viss, par ko. Uh, Jūs runājat, tas ir nozīmīgi, bet lūdzu diskutējiet uh, ārpus zāles. Mums ir viesis, un man liekas, ka nu tad ir pieklājīgi vienkārši uzklausīt. Sveica Dobijas Kranca kungu, Zviedrijas augstākās izglītības un pētniecības ministra un Eiropas Savienības padomas uh, priekšsēdētāju pētniecības jautājumos. Krants kungs, uh, sveicu jūs šeit. Vakar um, sveicām divus jūsu kolēģis jau, un ar lielu nepacietību gaidām jūsu uzrunu. Uh, ar lielu nepacietību gaidām, ko jūs uh, uh, teiksiet. Lūdzu, dotu jums vārdu, lūdzu, kolēģis uzmanīgi jūs uzklausīt, un pēc tam mēs uh, labprāt diskutēsim ar jums. Tātad esiet sirsnīgi sveikts un jums vārds. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Labi, tad es mēģināšu vēlreiz. Priekšsēdētāja kungs, eh, godājamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es esmu ļoti pagodināts jums šeit stāstīt par Zviedrijas prezidentūras eh, prioritātēm pētniecības jomā. Zviedrijas prezidentūra noris. Uh, balstās uz eh, lielisko darbu, ko ir veikušas eh, Francijas un eh, Čehijas prezidentūras, un es esmu ļoti pateicīgs par to darbu, kas ir veikts no viņa puses. Zviedrijas prezidentūra norisinās laikā, kad Eiropas Savienībā jāsaskars ar daudziem svarīgiem izaicinājumiem. Mums pat labāk ir ļaunākā krīze kopš 1930 gadiem. Ir izteikta izteikti uh, gripas draudi visā pasaulē un arī klimata izmaiņu draudi kļūst arvien acīmredzamāki. Šādos taiku, laikos, kad ir kārdinājums koncentrēties uz uh, īstermiņa risinājumiem, es kā Zviedrijas pētniecības ministrs gribu uzsvērt, cik svarīgi ir domāt ilgtermiņa. Nozīmē grūtos laikos vitāli svarīgi ir ieguldīt nākotnes izglītībā uzlabojot pētniecību. Tas, ko mēs ieguldām šodien, būs par labu pamatu mūsu labklājībai un pārticībai nākotnē. Daudzi, daudzas valsts iegūs liels uh, summas uh, pētniecībā, un arī Zviedrijas prezidentūra to darīs vispirms. I, Eiropas pētniecības telpas vadība un pārvaldība, un zināšana trīs stūris un nākotnes pamatprogramma. Runājot par e- Eiropas pētniecības telpu, mūsu prioritātes ir efektivitāte, nozīmīgums un prioritāšu noteikšana un ievērošana. Eiropas pētniecības telpas uzskatāmas pārvaldības e, efektivitātes uzlabošana ļoti svarīga. Eiropas Savienības budžetam ir jābūt piešķirtam pētniecībai, jauninām jomā un citiem pasākumiem, lai uzlabotu Eiropas konkurētas spēju un e, pētniecību var izmantot efektīvāk nekā līdz šim. Eiropas Savienības līmenī jābūt labākai koordinācijai šajā jomā, un tas, kas tiek darīts nacionālā līmenī, ir, ir jāpanāk neatsakoties no daudzveidības, kas mums ir vajadzīga. Ir daudz pasākumu un instrumentu, kas ir saistīti ar paredzamajiem, paredzamajām. Uh, mērķa auditoriem, reģionāliem faktoriem un īpašajām problēmām, kuru risināšanai tie ir izstrādāti. Un eh, tad, ja mēs strādātu Eiropas līmenī viskopā, tādā veidā mēs uzlabotu mūsu ieguldījumu noderīgumu. Eiropas pētniecības telpai ir jākļūst nozīmīgākai iedzīvotājiem skatījumā. Jūlija prezidentūras, eh, jūlija sākumā prezidentūra organizēja konferenci par nākotnes pētījumiem Eiropas Savienībā. Konference norisinājās Lundā, Dienvidu Zviedrijā, un eh, tā pieņēma tā saucamā Lundas deklarāciju. Un konference uzsvēra, ka sadarbība pētījumu jomā Eiropas līmenī arvien vairāk jāņem vērā un jārūpējas uh, par uh, to, lai nodrošinātu uh, Uh, pārtiku un uh, ūdeni un arī ilgspējīgu enerģiju. Lundas deklarācija arī izskaita, izskata mūsu prioritātes Eiropas uh, pētniecības telpā. Līdz šim mēs gaidījām ierosinājums no komisijas. Šī situācija vairs nav pieņemama. Šiem procesiem jābūt atklātiem un jāiesaist visi interesētās puses, gan no valsts, gan no privātpersonām. personām Un ja mēs gribam, lai mēs gūtu panākumus, eh, mums padomē un jums Eiropas parlamentā ir jāvirš šis process tālāk kopā ar komisiju. Es ceru, ka jūs esat gatavi pieņemt šo izaicinājumu kopā ar mums. Tagad runājot par to, kā var attīstīt Eiropas pētniecības telpu, nav runa par to, ka mēs gaidītu priekšlikums no komisijas. Uh, Mums ir jāmobilizē nacionālās reģionālās varas iestādes un aģentūras un kopienas iestādes, kā arī citas iesaistās puses no e, pilsoniskās sabiedrības, lai viss kopā izstrādātu partnerību darbā ar Eiropas pētniecības telpu. Un tāpēc šī partnerība ir ļoti svarīga, ļoti svarīgi to ir izstrādīt. Uh, Zviedrijas prezidentūra 24. septembrī organizēs semināru vienu dienu pirms Eiropas pētniecības ministru sanāksmes padomā. Un es esmu pārliecināts kopā, ka mēs varam sniegt lielu ieguldījumu nākotnes Eiropas pētniecības telpā. Seminārs izrieties no dažiem pamatziņojumiem, cits starpā pētījumiem par nākotni pasauli 2025. gadā, lai tā izceltu Eiropas stāvokli zināšanu jomā pēc 15 gadiem, un lai noteikti to, kas darāms. Uzlabojot e, zināšanu ekonomiku, lai tā varētu atspērties, mēs pievēršam uzmanību tā saucamajam zināšanu trīsstūrim, te ir runa par sadarbību, savstarpējo atkarību augstākajā izglītībā, pētniecību un jauninājumiem. Geteburgā mēs tieši apspriežām, apspriedām šos jautājumus. Zviedrijā un Eiropā mēs arvien vairāk ieguldām naudas jauninājumos, taču pārāk uh, maz šo jauninājumu tiek laikst pir, tirgu un uh, tiek uzlabota iedzīvotāja dzīve. Šī situācija mums būtu jālabo. Uh, Tāpēc arī pati pētniecība ir svarīga un arī ir, ir jālaiž tirgu jaunā, jaunie medicīnas sasniegumi. Tiem nav jāpaliek tikai laboratorijas. Mēs arī apspriedām to, kā universitātes varētu modernizēt, lai tās kļūstu, kļūtu eh, konkurētspējīgas globalizācijas apstākļos. Cits jautājums ir par mūsu universitāšu un pētniecības iestāžu konkurētspēju Un arī šeit mums ir jārūpējas par, uh, vesel, par nākotni. Mēs uzskatām, ka mums vajadzīga vairāk ieguldījuma Eiropas līmenī, lai uzlabotu Eiropas zināšanu iestādes. Un šeit mums ir jāizvirza priekšlikumi stratēģijas jomā. Ir apspriežama arī Eiropas pētniecības programmas nākotne. Un e, mums ir ambīcijas ne tikai kvalitātes, bet arī e, efektivitātes jomā. Es domāju, ka būtam strateģiskāk, mēs varam labāk sasniegt savus mērķus. Un mums jāmeklē risinājumi, kas iespējams ir ārpus tiem ietvariem, kuros mēs darbojamies šodien. Gan komisijai, gan e, dalībvalstīm, gan parlamentam ir jāpalīdz uh, zinātniekiem, kuri lūdz finansējumu savām programmām. Kopēji programmējot savu darbu, mēs varam uzlabot tā efektivitāti. Es tiešām ticu, ka ir iespējama labāka koordinēšana starp nacionālajām programmām. 2008. gada decembrī aizsākto darbu mēs gribam virzīt tālāk. Kā jūs zināt, ir pat laban e, darba grupa, kas strādā pie uh, Alzheimera, Al Alzheimera slimību un citu vispārēji izplatītu slimību uh, medicīnas risinājumu atrašanas. Nobeigumā es gribētu pieminēt, ka vēl ir viena tēma, kas mums ir ļoti svarīga. Tā ir Baltijas uh, jūras reģiona valsts stratēģija. Mēs gribam uzlabot reģionālo sadarbību pētniecības jomā. Un tā ir um, klimata joma. Un mēs uzskatām, ka šis bonus projekts ir jāpieņem Eiropas Savienības līguma 169. panta nozīmē. Un tādā veidā tas būtu labs ieteikums gan mūsu iestādēm, uh, gan arī nacionālajām valdībām. Mēs padomē un jūs Eiropas parlamentā veicam ļoti svarīgu darbu. Tāpēc ir ir jāturpina labā sadarbība, kas vienmēr ir bijusi starp šo komiteju un padomi, un tā būtu lieliska iespēja Eiropas iedzīvotājiem gūt labumu no eh, progresa pētniecības nomā. Es sveicu jūs ar jūsu ievēlēšanu un es ceru, ka pēc iespējas vairāk no nu, jums varēs piedalīties 24. septembra seminārā, kas notiek šeit parlamentā. Paldies par uzmanību. Lūdzu jūs jautājumu. Paldies, ministra kungs, par jūsu uh, apjomīgo skaidrojumu un norādēm un arī par jūsu apsveikumu vārdiem. Es domāju, ka mēs varētu sākt diskusijas. Seši kolēģi ir pieteikušies. Ekas kundze pirmā, lūdzu jums vārds. Tack så mycket för eh, denna... Liels paldies eh, par jūsu uzstāšanos un par informāciju par Zviedrijas prioritātēm. Es eh, kā Zviedrijas deputāti to jau zināja, bet eh, šis ir ļoti ambiciozs saraksts. Un eh, ir daži jautājumi, pie kā es eh, strādāju jau vairākus gadus, bet tie joprojām ir ļoti svarīgi. Mēs pieņēmām budžeta ziņojumu un ņēmām vērā, kā padome paredz uh, samazināt eh, par 6% pētījumu un inovāciju budžetu dažos posmos pat eh, par 59%. Tā ir ļoti zināma situācija, jo mēs eh, lemjam par ilgtermiņa finansu perspektīvām. Un bija ļoti liels domstarpības par budžetu Tātad pirmais jautājums. Eh, par padomi tātad eh, komisija iesaka palielinājums, parlaments pat grib vēl vairāk palielinājumu, mēs gribam zināt, kas notiek padomē. Otrais jautājums ir par birokrātiju pētījumiem. Eh, to mēs nevaram atrisināt šogad, bet mēs varam vismaz sākt eh, kaut ko darīt. Augustā es piedalījos eh, dažās eh, lielās rūpniecības konferencēs, un tur es ievēroju, ka lielie uzņēmumi no dažādām Eiropas valstīm un pat starptautiskā līmenī vienkārši nepiesakās pēc Eiropas projektu fondiem, jo ir pārāk liela birokrātija un ilgs lēmumu pieņemšanas process. Daudz komitejas locekļi to zina jau daudzus gadus, bet vai mēs kaut ko tagad varam darīt tokos mēnešos? Paldies! Paldies, nākošais runātājs kolēģis Brzina. Vážený pane ministře, děkuji za velmi srozumitelný. Paldies ministra kungs, par šiem ļoti skaidrajiem Zviedrijas prezidentūras mērķu skaidrojumiem. Jūs runājat arī par visu sabiedrības iekļaušanu, par pētījumiem, par zinātnieku uh, situāciju. Un redzam, ka jūsu darbību vēlties veikt tā, lai patiesi realizētu nospraustos uh, mērķus. Bet ja mēs paraugamies uh, uz mm, atsevišķo valstu situāciju, atsevišķiem budžetiem valstīs un septīto pētniecības ietvaru programmu, tad jākonstatē, ka tās augtās jaunās dalību valstis, piemēram, uh, septītā pētniecība ietvaru programmu kontekstā mm, tiek ļoti nelielā apmērā iesaistīti, ir ļoti lielas atšķirības, ja mēs paraugamies uz tiem datiem, kādi ir no šīm valstīm nākuši un ar tās augtajām vecām dalību valstīm nākošos datus. Nav jau tā, ka zinātnieki šajās valstīs būtu sliktāki nekā citās valstīs, bet no otras puses situācija ir tāda, ka daļa no dažādām barjerām ir uh, pārvarams un uh, Uh, rodas problēmas um, administratīvajā ziņā tieši jaunajās tā, dalību valstīs. Ir daudzas administratīvas barjeras, kas ir izveidotas no mūsu Eiropas puses, un tādēļ mans jautājums ir sekojošais, ko Zviedrijas prezidentūra darīs, lai samazinātu daļu no šīm uh, administratīvajām barjerām, lai arī jaunās eh, dalībvalstis varētu labāk tikt integrētas, labāk nekā līdz šim. Paldies, nākošā runātāja Kavaljo kundze. Bom dia, uh, eh, Sr. Ministro, uh, Sr. Presidente da Comissão, caros colegas, como deputado. Paldies, priekšsādātāja kungs, mal, uh, eh, labdien, ministra kungs. Uh, Es esmu uh, nesen ievēlēta un pirmo reizi uzstājos šajā komitejā. Sākumā vēlos uh, apsveikt visus tos, kas ir uh, zālē, un uh, vēlos teikt paldies uh, ministram par viņa ievadvārdiem. Izteikšu komentāru un uzdošu jautājumu. Un viss tas, ko vēlos teikt, ir saistīts ar pētniecību un inovāciju, jeb jauninājumiem. Inovācija ir uh, ļoti nozīmīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un lai atjaunotu ekonomiskās uh, spējas. Mums ir nepieciešama ekonomiski ilgtermiņa uh, risinājuma, lai pārvarētu klimata pārmaiņas. Inovācijām ir jābūt to steidzamo atbilžu sarakstā, kādas tiek sniegtas, lai pārvarētu ekonomisko krīzi Eiropā. Es, piemēram, domāju par automobiļu rūpniecības nozari un energosektoru. Komisija ir pieņēmusi ārkārtīgi nozīmīgu dokumentu paketni, kas ir nozīmīgs Eiropas nākotnē. Tas ir šis inovācijas pakotnes jautājums. Jautājums prezidentūrai, kādi ir prezidentūras mērķi, kā jūs vēlaties darboties, lai šī pakotne tiktu ātri Eh, īstenota un runājot par inovācijām, piemēram, tas, ko jūs teicāt arī jūsu runā, inovācijas, kas balstās uz pētījumiem. Jā, runa ir par to, bet runa iet arī par tādu daudz plašāku ietvaru, ja mēs runājam par inovācijām. Jārunā, piemēram, par sociālajiem eh, jauninājumiem, par jauninājumiem un jaunām pieredzēm eh, valsts sektora organizācijā. Un es gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni kopumā attiecībā uz inovācijām un um, uh, Būšu pateicīgi par jūsu atbildi. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja eh, Arijā Mudala. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies, ministra kungs, eh, ka ieradāties eh, mūsu komitejā un arī par apjomīgo informāciju, kuru jūs mums sniedzāt par Zviedrijas prezidentūras mērķiem un arī par to, kā pētniecības tēma tiek risināta. Pētniecība ir pīlārs mūsu plāniem, lai izkļūtu no krīzes. Tas ir arī dzinējspēks pārmaiņām. Pētniecība tehnoloģiskas pārmaiņas ir ļoti nozīmīgas. Un tādēļ ministra kungs gribu jums teikt, un to teicu arī šodien diskusijās par budžetu, un vēlos pieminēt mūsu satraucošos jautājumus. Liekas, ka pētniecība politisko uzdevumu um, sarakstā un arī budžetā aizvien pārvietojas no uh, priekšpozīcijām uz tādām tālākām vietām. Es uh, piekrītu tam, ko jūs teicāt par pētniecību. Mums labāk jākoordinē mūsu pūliņi un labāk jāveido Eiropas pētniecības telpa tagad universitātes un uh, zinātība, bet ir ļoti nozīmīgi, lai tas tiktu īstenots arī praksē un ne tikai teorijas līmenī paliktu. Es uh, atsaucos uz uh, budžetu un uz uh, rezultātiem. Adriāna Tikau, piemēram, vakar runāja par to, kā mēs vēlamies, lai uh, Eiropas Savienība būtu ekonomika, kas balstās uz zināšanām, kas būtu konkurēt spējīga un dinamiska. Ministra kungs, vēlos uzdot divus konkrētus jautājumus. Pirmais par regulu par Eiropas pētniecības infrastruktūrām. Šo regulu mūsu komitejā pieņēmām pēdējā sasaukuma laikā. Toreiz biju referente, un darbs tika paveikts ļoti intensīvi, uzklausījām visu politisko grupu viedokļus. Bet būtībā tās jau bija tikai tādas tā kā konsultācijas. Lai arī tas bija mūsu atbildības lokā, mēs gribējām uzņemties nopietnu lomu bet akceptējām arī uh, kompromisus. Tāpat jāsaka, ka mm, nozīmīga ir uh, šīs uh, komitejas viedokļa plašāka uzklausīšana. Bet padome nepieņēma uh, un neuzklausīja uzreiz mūsu viedokli. Tas tika pamatots ar to, ka uh, PVN izmaiņas tiek diskutētas. Uh, Tagad uh, padomi ir atgriezusies pie šī jautājuma risināšanas, un vasarā šie jautājumi jau ir sākti risināt. Bet mums ir nepieciešams vairāk informācijas, jo mēs praktiski nezinām, kā tad šis jautājums ir atrisināts un kā atsevišķos konkrētos gadījumos uh, būs pielietojams. Uh, kā piemēram neitronu pētīšanas institūts, kas ir jūsu valstī, darbosies. Būtu labi, ja jūs kaut ko varētu uh, vairāk par to pastāstīt un vēlos uzklausīt arī jūsu viedokli, vai 161. panta pieminēšana ir liederīga šai kontekstā. Un vēl viens jautājums par jūsu teikto. Viena neskaidra lieta palikta. Tad, kad jūs runājāt par ogļu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas sistēmām. Un par medicīnas jomu runājot, bija neskaidrības. Es, piemēram, vēlos konkrēti runāt par neiroģeneratīvajām jaunajām slimībām. Un būtu jārisina šie jautājumi cita um, panta um, ietveros nevis 169. Tāpat eh, nozīmīgi ir tie jautājumi, kas ir jaunajā programmā minēti. Un mūsu komiteja labprātā gribētu, lai eh, šie jūsu atbildībā esošie jautājumi tiktu risināti 169. panta uztverē, lai parlaments arī varētu tikt plašāk iesaistīts, jo tie ir patiesi ļoti nozīmīgi jautājumi, kur, ar kuriem jūs strādājat. Un vēl, vai jūs varētu mums kaut ko pastāstīt uh, par Gēteborgas konferenci par tā saukto zinātības trīsstūri? Kādas bija tēmas, kādi jautājumi tika diskutēti un kādas secinājumi izdarīti? Paldies! Priekšsēdētājs Jordāns Islēkons ir nākošā jautātāja, un tad ministrs atbildēs ministru za predstavitev. Zastavljam pa tri. Paldies eh, par interesanto uzstāšanos. Man ir trīs jautājumi. Pirmais par septīto programmu. Mēs tagad iegūstam pieredzi un pētnieki man ziņo, ka ir pat grūtāk saņemt eh, finansējumu šai programmai sevišķi mazām grupām. Uh, ka ir pat vēl lielāks administratīvais sloks. Es atceros, ka viena no galvenajām Eiropas parlamenta prasībām bija eh, samazināt administratīvo slodzi. Es gribētu zināt, ko dara Zviedrijas prezidentūra, lai pētījumu fondus lietotu efektīvāk. Vai jūs gribat eh, samazināt šo birokrātiju ko jūs darīsiet, lai fondi būtu pieejamāki arī mazākām pētnieku grupām? Otrais jautājums. Jūs minējāt tā saucamo zināšanu trīs stūri. Iepriekšējo termiņu, termiņu laikā tika izveidots tehnoloģiskais institūts. Es gribētu zināt, kāds, kādu panākumu gaida Zviedrijas prezidentūra eh, no šī institūta. Trešais, kur jūsu prioritāšu sarakstā ir pētījumi, kad jūs domājat par Eiropas budžetu? Paldies! Sirsnīgs paldies, un tagad gribētu dot vārdu ministram, lai jūs varētu atbildēt. Jautājumi bija ļoti īsi, tādēļ ministram ir vairāk arī tagad laika, lai varētu izsmeļoši atbildēt. Paldies, ministra kungs, lūdzu jums vārds. Tack så mycket, känns verkligen härligt att vara här i utskottet med det. Er Liels paldies. Man ir prieks būt šeit komitejā, kad es redzu, kā jūs rūpēties par savu nozari. Uh, Un eh, šeit ir daudz interesantu tēmu. Es eh, ceru, ka es jums varēšu dot iespējami vairāk eh, atbilžu. Es pats arī esmu strādājis pētījumos, tā tad ir svarīgi, lai mēs samazinātu birokrātiju un pētniekiem darbs būtu vienkāršāks. Tātad mēs esam ieviesuši vairākas reformas, lai vienkāršot un atvieglot administratīvo slodzi pētniekiem, kas eh, piesakās uz Eiropas fondiem. Un mēs, eh, es ceru, ka šīs reformas turpināsies. Eh, par budžetu. Kā es teicu runā, Zviedri ir pārliecināti, ka pētījumiem ir eh, jāiztērē vairāk naudas, piemēram, mēs varam eh, dažu lauksaimniecībai lietoto līdzekļu iztērēt eh, pētījumiem. Tādi ir mūsu uzskati, bet mums ir jālieto esošie līdzekļi, tie ir jālieto efektīvāk, lai mums būtu iespējams uzlabot attīstību Eiropas līmenī un eh, mums ir jāredz arī dalību valstis kā partneri pētījumu politikā, kad mēs šo politiku veidojam Eiropas līmenī. Un mēs gribam savas prezidentūras laikā panākt izmaiņas eh, šeit. Attiecībā uz Eiropas eh, pētījumu budžeta sadali un kā mēs eh, sadalām līdzekļus starp dalību valstīm, es domāju, ka ir eh, svarīgi šeit atzīmēt, ka eh, esošie noteikumi būs spēkā daudzus gadus, bet komisija var labot un mainīt šo sistēmu, ja vajadzīgs. Tomēr sistēma darbojas un mēs nevaram to atcelt, eh, neieviešot nekādu citu, tā tad ir jāievēro šie noteikumi. Zināšana trīs stūris, ko vairāki deputāti pieminēja. Inovācija politika ir ļoti svarīga. Par šo jautājumu bija konference, un es eh, arī ceru, ka dažos nākamajos mēnešos es varēšu strādāt pie šī jautājuma. Uh, Eh, par kopīgām programmām tās ir ļoti daudzsološas ar daudzām iespējām. Un mēs domājam, ka kopīgās programmas ir ļoti svarīgas Eiropas pētījumos un šo pētījumu attīstībā mēs domājam, ka inovācija veicināšana Eiropā ir ļoti svarīga īpaši tagad par informāciju, ko nodod parlamentam par konkrētiem jautājumiem. Mēs eh, jums dosim šo informāciju. Paldies! Paldies! Eh, tagad Nīblers kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs! Ministra kungs, eh, esmu iepriecināts sveikt jūs šeit komitejā un diskutēt par uh, prioritātēm prezidentūrai un pētniecības dialogu. Vēlos uzdot uh, jautājums par divām tēmām. Kolēģi arī tās jau pie, pieminēja. Pētniecības politika pēdējo gadu laikā, un es jau desmit gadus strādāju parlamentā, ir kļuvusi aizvien eiropeiskāka. Uh, un kopējas Eiropas pētniecības infrastruktūras izveida tiek gatavota. Jūs runājat arī par pilotu uh, projektām, kopējām projektām jau tiek aizsākt, un manuprāt, tas ir ļoti labi, ka Eiropas līmenī mums ir vairāk kopēja un ka mums ir sinerģijas efekti, lai novērstu dubultu m, spēku patēriņu atsevišķās dalībvalstīs. Sarunās ar kolēģiem, es pārstāvu Vāciju, Vācu Bundestāgu, uh, tur dzirdu daudzas um, bāžas un uh, aizspriedumus liekas, ka um, tiks samazināta kompetence pētniecības jomā atsevišķiem valstiem. Un jautājums jums, jūs diskutējat ar 26 dalību valstu kolēģiem, vai jūs arī saskarties ar šādiem uh, viedokļiem, vai ir kādi šķēršļi uh, šim kopējiem Eiropas pētniecības uh, projektam, um, un vai ir kādi šķēršļi uh, turpināt izveidot Eiropas pētniecības infrastruktūru. Tas bija pirmais jautājums. Otrs jautājums par pētniecības ietvaru programmu. Jūs jau teicāt, ka ļoti nozīmīgi ir, lai jau tagad sāktu sagatavošanās darbu, kāda varētu izskatīties astotā pētniecības ietvaru programma. Mēs tagad septītajā un daļai vēl sastajā ar šiem projektiem. Un mans jautājums ir tāds, vai ir jau kādas domas? Uh, um, dalībvalstīs kādi jauni akcenti 8. pētniecības ietvar uh, programmā tiks noteikti. Un šai sakarā vēlos atgādināt mūsu diskusijas, kādas bija septīto programmu pieņemot. Arī šeit um, bija dažādi tādi punkti. Mēs vēlētos vienkāršu, nebirokrātisku risinājumu, vienkāršus konkursus. Un es gribētu zināt, kādi konkrēti priekšlikumi vēl tiks izteikti Un mūsu komitejas priekšsēdētāja kungs varbūt, ka mums vajadzētu nākošgad izmantot iespēju ielūgt pētniekus, kas varētu stāstīt, kas konkrēti ir uh, uzlabojies uh, pielietot septīto pētniecības ietvaru programmu, jo mēs ar tādiem lieliem mērķiem esam sākuši darbu un gribējāmies ar samazinātu birokrātijas apjomu visu pātrināt un uh, kas no tā ir. Uh, pārņemts, kas ir izveidojies, ko mēs varam pārņemt tad astotajā programmā. Paldies! Paldies arī par šo ierosinājumu. Tagad Odīkungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies, ministri, par to, ka jūs atnācāt un par visu jūs sniegto informāciju par savām politiskajām nostādnēm. Ir divi jautājumi, par kuriem es gribētu runāt. Viens jautājums un arī pievērst jūsu uzmanību kādai tēmai. Jūs sacījāt, ka mums jādomā ilgtermiņā. Es domāju, jums ir taisnība, jo iedzīvotāji gaida impulsu no Eiropas Savienības. Šodien vairums no pētniecības eh, finansējuma nāk, eh, tiek izveidots dalībvalstīs. Vai ņemot vērā jūsu nostātnes padomē, jūs uzskatāt, ka pētniecība varētu būt tā nozara, kurā mēs varētu izmantot kopīgi šos eh, resursus. Varbūt tā būtu tāda kopīgā politika Eiropas līmenī. Varbūt tā būtu tā kopīgā politika nepalielinot kopienas izdevumus. Varbūt eh, tie, tas, tie budžeta līdzekļi, kas no dalībvalstīm jau piešķirt, varētu tikt izmantot kopīgi. Un vēl es gribētu vērst jūsu uzmanību uz vienu jautājumu. Es domāju, ka kolēģi jau par to ir runājuši. Ir liela problēma ar birokrātiju saistībā ar pētniecības resursu piešķiršanu. Pagājušajā gadā es biju es referents šajā komitejā, un mēs uh, iesniedzām grozījumu pagājušajā gada lūgdami komisiju uh, pārtraukt e, šo situāciju, jo tiek piešķirti, savā ziņā tiek piešķirti budžeta līdzekļi, bet tad, visa, bet tad ir vesela virkne ierēģņu, kas nodarbojas ar administratīvām lietām, tad būtībā būtu labāk varbūt e, visu to vienkāršot, citādi rodas tādas interpretācijas, kas īsti ir tas pētniecības darbs, kuram vajadzētu piešķirt naudu, kas nav varbūt mēs kopīgi varētu lūgt komisijai, lai tā būtu mazliet saprātīgāk, ka tā izvērtē konkrētos uh, projektus piešķirot uh, naudu. Lielas paldies! Danke, kolēģi Tikau. Paldies, tagad Tikau kundze. Mēs, domnule prešedinte, domnule ministru, konform. Priekšsēdētāja kungs, paldies arī jums, ministra kungs, par jūs teiktajiem vārdiem. Atgriežoties pie Lisabonas stratēģijas, valstīm 3% no NKI jāinvestē pētniecībā. Un divas trešdaļas no šīs summas vajadzētu nākt no privātā sektora Un es gribētu zināt, vai ekonomiskā attīstība Eiropas Savienībā, raugoties nākotnē, ir atkarīga arī no ļoti nozīmīgiem pētniecības projektiem. Un es gribētu konkrēti zināt, kādus pasākums jūs īstenosiet, arī raugoties uz ekonomisko krīzi, kurā mēs diemžēl atrodamies. Un ievērojot arī to, ka BIP dalību valstīs ir uh, samazinājies, uh, NKI ir samazinājies. Tātad, kādas pasākums jūs konkrēti uh, sāksiet īstenot? Jo privātam sektoram jādod ierosme, lai uh, privātais sektors uh, investētu pētniecībā un īpaši tajā pētniecībā, kurai ir ātri pielietojama. Paldies! Nākošais runātais Matieskungs. Obrigada, Sr. Prezidente. Obrigada. Es atvainojos, kundze. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Es runāju, nu, burtiski tādā, tādā tā kā dubultā funkcijā. Es esmu nesen ievēlēta m, mm, par deputāti, un tajā pašā laikā vairāk nekā desmit gadus esmu strādājusi uh, universitātē kā pētniece, un uh, arī piedalījos vairākās ietveru programmās un pētījumos. Tādēļ šādā kvalitātē vēlos um, jūs uzrunāt, jo no uh, zinātnieku un pētnieku. Uh, Vidus nāk noteikti jautājumi, un tie ir jā, jāuzdod, jo tie ir ļoti, ļoti nozīmīgi mums. jo mēs zinām, ka tikko, ka uh, mainās ietver programma, tad arī ļoti mainās uh, instrumenti, un šīs izmaiņas nevienmēr ir vienkāršas, un nevienkārši, nevienmēr mums vienkārši uh, saprotams. Piemēram, ceturtajā ietver programmā bija mazā, mazie uzņēmumi īpaši veicināti. Sestajā tīkli, pēc tam atkal integrētie projekti un uh, tīklu konsolidācija, kas nozīmē, ka aizvien vairāk ir dažādu pētniecības uh, komandu. Un uh, mums, teiksim, šie pastāvīgās izmaiņas, tās dažkārt apgrūtina mūsu darbību un šo instrumentu pārskatāmība ir apdraudēta. Un uh, ietvar programmā ir jāpajautā, kā mēs varētu palīdzēt pētniekiem. Tas ir ļoti nozīmīgs. Un tāpat mums ir. Uh, jāvērš uzņēmība, uz, uzmanība uz to, ka ar katrām izmaiņām vajadzētu ievērot arī finansējuma izmaiņas, un finansējums ir jāpiemēro jaunajiem ietvarom. Tas mūsu skatījumā ir ārkārtīgi būtisks, kā arī vēlos vērsties uzmanību uz to, ka jāsamazina administratīvās procedūras. Un manā uh, ieskatā vajadzētu vairāk uzmanības veltīt uh, programmām, kas, um, tā teikt, stabilizējoši iedarbotos. Tas mums savukārt ļautu uh, sasniegt nospraustos uh, mērķus. Un mērķiem vajadzētu būt koherentiem visās uh, pētniecības uh, virzienos. Uh, mums vajadzētu labāk koordinēt darbību. Mums uh, ministra kungs Nozīmīgi ir arī jūsu vārdi par prioritāti, un jūs runājat arī par neirodeģenatīvajām slimībām un pētījumiem saistībā ar Alzheimer slimību. Un pēdējo gadu laikā patiesi apzināmies, ka prioritātes ir bijušas citās uh, jomās, piemēram, ģenetiski modificētie uh, organismi un uh, arī vēl vairākas citas Tātad redzot, ka mainās šīs uh, prioritātes, mainās šīs prioritārās programmas, mums jāsaglabā uh, sabalansējums, un sabalansējums gan finansējumā, gan arī šo uh, prioritāšu noteikumā, un sadarbībā jānotiek ļoti cieši gan starp parlamentu komisiju un padomi. Šeit mēs redzam, ka arī uh, lielajos projektos ir nelielas uh, kļūdas, bet, nu, protams, ka tas viss tagad ir tādā attīstības. Uh, Um, stadijā pat laban un kļūdas ir nenovēršanas, bet katrā gadījumā uh, ir uh, visiem cikliem un visām tām programmām, par kurām mēs runājam un kuras mēs nospraužam, nepieciešama tāda skaidra nākotne un nākošais. Tas ir saistīts arī ar to, uh, ko es pieminēju tikko. Tā ir sadarbība ar trešajām valstīm. Ir vairāki instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai uh, īstenot sadarbību. sadarbību. Tas tie dod iespējas iesaistīt mūsu darbā mm, zinātniekus, kas nāk no trešajām valstīm. Arī šeit mēs saskaramies ar birokrātiju, un papildus birokrātijai vēl ir viens punkts, kas ir nozīmīgs, un kurus vēlos šeit arī uzsvērt. Mums ir jāstiprina šī Eiropas pētniecības telpas ideja. Tā ir prioritāte. Un raugoties uz uh, šo attīstību mēs nevarēsim darboties veiksmīgi, neatveroties attiecībā uz um, citām valstīm. Un sadarbība ar trešajām valstīm ir ārkārtīgi nozīmīga. Un šajā uh, kontekstā man liekas, ka nu, līdz šim darbs nav bijis uh, pietiekami aktīvs. Mēs nevaram noslēgties paši savā. Uh, starpā atsevišķās um, pētniecības programmās. Un tādēļ jāuzdod jautājums, kāda tad ir nākotne šai kopējai Eiropas pētniecības telpai un kāda būs sadarbība ar trešajām valstīm, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs. Protams, ka es zinu, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas ir uzdoti, un es vēlos uzdot arī vēl daudz konkrētus par septīto pētniecības ietveru programmu, bet noprobežošos ar tiem, ko uzdevu. Paldies! Paldies, Lamberta kungs! Uh, Paldies, uh, ministru kungs. Vispirms eh, es kā zaļo pārstāvis eh, esmu priecīgs redzēt jūsu prioritātes, kas saskan arī ar mūsu dienas kārtību un mūsu uzskatiem par to, kas ir vajadzīgs, lai saskaņotu ekonomikas un vidas eh, attīstību. Tātad ne tikai klimata izmaiņas ir svarīgas, bet arī dabas resursu noplicināšana. Uh, tā kā mēs esam mazāk diezgan grupā, es gribētu dzirdēt jūsu viedokļus gan kā ministra, gan kā bijušā pētnieka par trim jautājumiem. Pirmais jūs eh, liet, runājāt par fondu izlietošanas efektivitāti. 100% efektivitāte ir kaut kas eh, nereāls, bet ja jums būtu visa vara, tad ko jūs sāktu darīt, lai uzlabotu pētījuma efektivitāti pēc jūsu domām? Otrais, tas pats par mazo un vidējo uzņēmumu iespējām, kur notiek inovācijas. Protams, daži saka, ir vajadzīga kritiskā masa, vajadzīgas lieli uzņēmumi, lielas iestādes, uh, Citi saka, ka labās idejas rodās mazās organizācijās. Ko jūs par to domājat? Jā, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir grūtības, kā saņemt pieeju šiem fondiem. Gan privātie uzņēmumi, gan arī mazas universitātes vai laboratorijas. Ko jūs domājat, vai tiešām mazās organizācijās šīs izmaiņas e, notiek ātrāk, un ja tā, tad kā viņas var saņemt palīdzību? Trešais jautājums. Atkal es gribētu dzirdēt jūsu personisko viedokli. Mēs e, Eiropā redzam, ka mūsu mērķi ir izkliedēti, ir pārāk daudz dažādu prioritāšu, ir 27 valstis Tātad arī pēc manām domām šeit Eiropas instrumenti var veicināt uh, uzlabošanos. Nevienīgais veids, bet uh, mēs varam palīdzēt, tad kādā veidā mēs to varētu darīt. Un tad, tad komentārs, jūs esat atbildīgs par pētījumiem un kā jūs domājat, uh, kā jūs varat sadarboties ar kolēģiem, lai viņi jūs vairāk atzītu? Vai jūs domājat, ka, piemēram, kolēģi finanses ministrijā redz pētījumu kā svarīgu līdzekļu izēju no krīzes? Paldies! Paldies! Es ceru, ka es sapratu jūsu vārdu pareizi. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies, ministra kungs. Un sākumā vēlos sirsnīgi pateikties par jūsu teikto. Mūsu komitejā šodien runājam par pētniecības programmām. Un gan mēs, gan arī dalība valstis skaidri redz to, ka ir tādā savā ziņā tāds noslēgts loks raugoties uz finanšu krīzi, ir ļoti nozīmīgi risināt uh, arī klimata pārmaiņu izraisītos jautājumus un uh, enerģijas, uh, enerģijas efektivitātes jautājumus. Un šie enerģijas efektivitātes jautājumi ir ļoti cieši saistīti ar nākotnes investīcijām. Šie jautājumi ir tādi, kas ir ļoti dārgi, un mums ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība zinātniskās pētniecības jomā. Mums ir um, ļoti daudz uh, problēmu 27 um, dalību valstu lokā, un lielākā daļa problēma tās uh, skar. Um, tās skar jaunās dalībvalsts un ir arī saistīts ar to pagātni. Tādēļ esmu ļoti iepriecināts, ka šodien varu konstatēt, ka jūsu nostāja attiecībā uz dažu valstu problēmām, it īpaši Baltijas valstu problēmām, ir ļoti pozitīva. Jūs eh, jārunājāt par to, ka ir eh, plānotas atsevišķas jomas, kas būs prioritārs jūsu pri, uh, prezidentūras laikā, un varbūt, ka jūs varētu nu, konkrētāk pastāstīt mums par šīm jomām. Uh, tieši attiecībā uz uh, Baltijas jūras piekrastes un uh, Baltijas valstīm. Paldies! About... Paldies, priekšstādātā. Es gribētu mm, atgriezties pie Lamberta kunga par resursu izmantošanu. Es esmu pārliecināta, ka daudzi šeit ir pārliecināti, ka jaunās tehnoloģijas, kuras, kā mēs ceram, mūs attālinās no oglekļa, uh, ir balstīts uz retiem minerāliem, lītījumu, piemēram, kas līdz ar to arī, pie, kur cena pieauga. Taču mazāk pazīstams ir tas, ka 75% no visiem minerāliem tiek pasaulē tiek ražēti Ķīnā, kas eh, kļūs ļoti strikte vai pat aizliedz to eksportu. Un tāpēc eh, inovācijām būtu jābūt saistītām ar ekonomiski spējīgām no, nozarēm. Vai Zviedrija uh, izveidos eh, starptautisku auditu, lai pētītu šo jomu? Un vai varētu izvērst arī auditu, kāds ir, eh, kādas ir pasaulē naftas rezerves? lai mēs varētu izvērtēt, kad būs vislielākā ražošanas iespēja, Un tiešām ir briesmīgi domāt par to, kā mūsu rūpnieciskās e, valstis izmanto visus resursus. Paldies, nākošā runātāja Tojas kundze. E es arī gribētu pateikties ministram Un ir viens aspekts, ko es gribētu minēt, eh, ko vēl neviens kolēģis eh, nav minējis. Jūs izteicāt cerību, ka būs vairāk vienprātības un visu iesaistīto pušu piedalīšanos. Es ceru, ka arī parlaments eh, piedalīsies šajā darbā, jo uh, jūs gribat, eh, lai visi vienotos par prioritātēm. Acīm redzami, mēs to gribam arī darīt, bet mēs gribētu zināt vairāk par to, kā mēs varam iesaistīties. Eh, mēs gribam jums palīdzēt, jā. Paldies, tas bija pēdējais runātājs un runātāja. Un tagad ministra kungam vārds atbildēja uz šiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Es gribēju minēt stūra ievagrīpēnē, mie principiāli. Paldies. Es eh, domāju, mēs eh, tagad apskatīsim svarīgākos jautājumus, ko minēja iepriekšējais runātājs. Ir ļoti svarīgi ņemt eh, tos vērā. Uh, un jo investīcijas eh, ir saistītas eh, ar eh, politiku. Pašlaik šeit nav panākts nepieciešamais līdzsvars, bet mums tas būs jāpanāk visā pētījuma nozarī. Nozarē jāsadarbojas gan Eiropas līmenī, gan arī ar dalību valstīm. Uh, Tas eh, nenozīmē, ka visas pilnvaras tiks nodotas eh, komisijai vai Briselē. Mums no tā būtu jāizvairās. Bet eh, sadarbojoties, mēs varam nodrošināt vajadzīgo balansu, vajadzīgo līdzsvaru starp pētījumiem un investīcijām gan Eiropā, gan dalību valstīs. Uh, par astoto eh, programmu mēs eh, apspriežam, kas eh, tiks darīts pēc mūsu prezidentūras, bet mums ir jābūt skaidrībai par izaicinājumiem, piemēram, klimata izmaiņām, slimībām, pandēmijām. Visai cilvēcei ir šīs lielās problēmas un par tām ir jādomā. Tad kāds minēja finanses, pētījumu finansēšanu. Kā es jau teicu agrāk, mums Zviedrijā ir skaidra nostāja, ka Eiropas pētījumu budžetam ir eh, jābūt tādam, lai naudu saņemtu no lauksaimniecības politiku bet mums ir jākoordinē pašreizējie resursi daudz labāk un jālieto daudz efektīvāk. Un eh, es arī ievēroju, ka tātad es esmu ļoti priecīgs par šiem jautājumiem un komentāriem par pētījumiem un birokrātiju. Es pats esmu strādājis pētījumos un cīnījies ar birokrātiju arī Zviedrijā, un es saprotu, ka šeit mēs runājam par Eiropas līmeņa birokrātiju, ar ko ir jācīnās pētniekiem. Uh, bet eh, birokrātija ir arī dalību valstīs. Mums tā ir arī Zviedrijā, un arī ar to ir kaut kas jādara. Tad es ievēroju jūsu apņemšanos sakārtot šo jautājumu. Tā ir prioritāte Zviedrijas prezidentūrā, un es ceru, ka mēs eh, uzlabosim situāciju Eiropas pētniekiem un samazināsim birokrātiju Tā tad man būs vajadzīga arī jūsu palīdzība cīņā ar pretestību, kas mums būs. E, par 3% mērķi investīcijā pētījumos un attīstībai. Eiropā mēs neesam sasnieguši visu, ko mēs gribējām, bet e, mums vajag e, pasteikties, lai mēs sasniegtu šo mērķi Daudzās dalībvalstīs ir veikti svarīgi pasākumi, un daudzas valstis eh, investē pētījumos un attīstībā, tātad es ceru, ka mēs eh, tosimies šim mērķim. Un ir eh, svarīgi arī iesaistīt privātos uzņēmumus, jo divām trešdaļām investīciju ir jānāk no privātā uh, Eh, sektoru un vienai trešdaļai no valsts eh, par dažādām programmām un kāda ir to saistība un eh, kādas ir to prioritātes. Tas ir svarīgs jautājums, jo ja nav konsekvences, tad pētniekiem ir grūti strādāt. Un Eiropas līmeņa politika ir tādai, ka pētniekiem ir jāstrādā ar ilgtermiņa perspektīvu. Daudzas inovācijas, kas šodien tiek lietotas, ir rezultāts pētījumiem pirms 30 vai 40 gadiem. Tāpēc eh, ilgtermiņa perspektīva ir svarīga. Protams, prioritātes ir jāpieskaņo dzīves eh, aktualitātēm, bet eh, ir jābūt arī ilgtermiņa perspektīvai. Un mums ir jābūt spējīgiem pārskatīt visus eh, esošos mehānismus. Tātad mēs ceram, ka mēs uzlabosim šo ilgtermiņu domāšanu pētniecības politikai Tas bija saprātīgs priekšlikums. Eiropas pētījumi ir svarīgi, jo mums ir jāizmanto resursi pēc iespējas labāk, un mēs gribam arī būt nozīmīgi starptautiskā mērogā. Tā tad eh, ne tikai jānostiprina sava loma iekšēji, bet arī, lai mēs būtu pievilcīgāks partneris citām pasaules valstīm. Un eh, arī šeit ir vajadzīga labāka koordinācija Eiropā. Tātad pētījuma politika un mazie un vidējie uzņēmumi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs ceram, ka komisija par to atskaitīsies un e, tad e, mēs varēsim dot e, šo materiālu nākošajām prezidentūrām. Es nezinu, cik tālu mēs tiksim, bet mēs apņēmāmies arī to darīt. Tad jautājums. par finansu ministru pārliecināšanu, lai viņi investē vairāk pētījumos Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi, mēs redzam, ka daudzās valstīs tiek pieņemti drosmīgi lēmumi investēt vairāk. Zviedrijā ir palielinātas investīcijas par 5 miljardiem kronu, un arī daudzas citas valstis eh, palielina ieguldījumu. Tātad finansu ministri saprot šo problēmu, kā ir tagad jāuzlabo investīcijas krīzes dēļ, un arī mēs ilgtermiņā redzam, ka ir jāuzlabo e, investīcijas. Tātad e, mēs e, arī ietekmēsim budžetu nākotnē un mēs ceram, ka finansisti sapratīs, ka pat krīzes laikā nav labi samazināt līdzekļus pētījumiem. Tātad es darīšu visu iespējamo, eh, lai pārliecinātu finanses ministrus, un es ceru uz jūsu atbalstu. Arī ļoti svarīga prioritāte ir eh, tā saucamā bonus programma, un mēs eh, ceram, ka mēs drīz varēsim sasniegt noteiktos mērķus, un šī programma tiks sākta. Tātad es ceru arī uz nākotnes sadarbību ar jums. Paldies! Ministra kungs, um, visas komitejas vārdā paldies par jūsu apmeklējumu un paldies par jūsu teikto un arī par to, cik rūpīgi jūs esat atbildējis uz mūsu jautājumiem. Sirsnīgs paldies par to un esmu pārliecināts, ka. Runājot par šo uzdevumu lauku, mēs labi sadarbosimies, tas ir viens no tādiem ļoti nozīmīgiem sektoriem. Uh, Un jā, šeit ir nepieciešams um, runāt par resursiem, par pārrobežu sadarbību, un uh, šai sadarbībai jābūt um, efektīvai. Paldies, paldies, laimīgi jums ceļu mājup, un uh, līdz ar to esam izsmēluši šo darba kārtības punktu. Dāmas un kungi, tagad uh, uh punkts numur 16, citi jautājumi. Es domāju, ka jūs nevēlaties nekādus ļoti daudz jautājumus. 17. īsa informācija par to, ka nākošās sēdes būs 28. septembrī, 29. un 30. Domāju, ka esat ļoti iepriecināti par to, ka mēs atkal tiksimies un visādi citādi. Es domāju, ka jūs esat priecīgi par to, ka tagad varam beigt darbu. Lai visiem labs māju ceļš vai arī darbs citās komitejās. Paldies!